teikt, ka es esmu pār, es balsoju pār, bet man uh, nenostrādāja balsošanas mašīna. Ja mēs ierakstīsim protokolā, Karholas kundze, es vēlu visiem kolēģiem un kolēģiem labu mājupceļu. Gadījumā, ja jūs laika vai streika dēļ paliksiet ceļā un iestrieksiet Vācijā, tad es norādīšu visiem kolēģiem, ka šo ceturtdienu pirms karnevāla otrdienas eh, Vācijā ir pieņemts, ka vīriešiem tiek nogrieztas eh, kaklasaitas. Ja jums ir kāda dara kaklasaita, lūdzu noņemiet to pirms tam. Tagad pārtraucam parlamentu sanāksmi, slēdzam sanāksmi. Paldies!